So, uh, dear colleagues. Jumie kolēģi, labdien visiem! Sirsnīgi sveicu jūs uh, mūsu pēcpusdienas sanāksmē. Mums ir paredzētas kopīgas debates ar Eiropas parlamenta delegāciju attiecībām ar Magreba valstīm. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka mums ir eh, paredzēta šī tikšanās, un to mēs darīsim kopīgi ar Inesi Ajāls Endērī, kas ir Eiropas parlamenta Magreba delegācijas vadītāja. Šī situācija mūs ļoti interesē. Koordinātori ir nolēmuši, ka uzreiz, eh, kā būs iespējams nosūtīt m, mm, braucienu uz Lībiju, Lībiju komitejas locekļiem vajadzētu um, tajā piedalīties. Mēs vēlamies eh, tikties ar tiem pārstāvjiem, kam, kuriem ir iespēja doties uz Lībiju laiku pa laikam. Uzskatām, ka šādas kopīgas sanāksmes mums ir ļoti noderīgas. Mēs eh, gribam arī dzirdēt, kas Ehm, tika apspriests ārlietu padomē par eh, Lībiju. Jūs esat ieradusies eh, tieši laikā. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū arī Vincentu Pikē no Eiropas ārējās darbības dienesta un arī uh, Ambroziju kungu, kurš pārstāv starptautisko migrācijas organizāciju. Esam uzaicinājuši arī ANO augsto bēgļu komisariātu. Viņa atvainojas, jo šodien neviens pārstāvs nevarēja ierasties, taču informācija par Lībiju ir pieejama sanāksmes dokumentos. Tagad došu vārdu Inesei Ajalai Sanderei ievadvārdiem, un viņa savukārt varēs pēc tam dot vārdu Vincentam Pikē. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es eh, vēlējos paust līdzjūtību un tad, tad es vēlētos pieminēt mūsu vidū tos uh, Lībijas pilsoņus un viņu ģimenes, kas uh, vakar ciet uzbrukumā. Tāpat arī šajā uzbrukumā cieta uh, personāls no Eiropas Savienības. Mēs uzskatām, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk nodrošināt drošību Lībijā. Mums vajadzētu panākt, lai Lībijas iedzīvotāji varētu dzīvot mierā un stabilitātē. Tieši tāds ir mūsu mērķis. Tātad vispirms es gribēju paust līdzjūtību un solidaritāti cietušajiem un viņu ģimenēm. Vēlējos arī norādīt, ka vādu delegāciju attiecībām ar Magreba valstīm, un tāpēc esmu ļoti pateicīga Lība komitejai par to, ka tā ir devusi man iespēju vadīt šo sanāksmes daļu. Priecājos, ka mūsu vidū ir Pikēkungs no Eiropas ārējās darbības dienesta. Viņš mums vienmēr ir sniedzis ļoti interesantu in un aktuālu informāciju par to, kā uh, risinās uh, jautājumi uh, šajā situācijā. Tāpat arī priecājos, ka mūsu vidū ir Ambrozīkungs no Starptautiskās migrācijas organizācijas. Viņš vairāk kārt mūs ir informējis par viņu darbu un par um, lielākajām problēmām, ar ko mēs uh, saskaramies Lībijā. 22. janvārī ārlietu padomi noturēja debatas par Lībiju. Mēs uh, apspriedāmies par to, cik sarežģīta ir situācija. ANO īpašais pārstāvis izdarīja kopsavilkumu par apspriesto. Tika runāts par politiskajiem procesiem un tika pieminēts arī tas, ka iespējams pavisam drīz Lībijā varētu būt jauna konstitūcija un varētu norisināties vēlēšanas. Viņš uzskata, ka ārlietu ministriem vajadzētu sekot līdzi notikuma attīstībai, un mums vajadzētu iestāties arī par miera un samierināšanas procesu virzību šajā valstī. Ministri pauda apņēmību palīdzēt Lībijai, un īpašais pārstāvis norādīja, ka arī ANO ieguldījums tiek augstu novērtēts. Mēs uzskatām, ka ir jāsniedz arī atbalsts ANO aģentūrām, kas eh, strādā migrācijas, eh, migrācijas un bēgļu jomā. Ministri apspriedās arī par eh, migrācijas izcelsmes valstu problemātiku, un tāpat tika apspriesti arī kaimiņu valstu jautājumi. Tā kā šo tikšanos mēs organizējam kopā ar Lībe komiteju, mēs uzskatām, ka pats svarīgākais būtu uzklausīt mūsu viesus, lai viņi mums varētu pastāstīt par aktuālāko šajā jomā, tad, tad par Eiropas Savienības ieguldījumu, par attiecībām ar ANO Un jo īpaši, tā kā mēs atrodamies Lība komitejā, mēs gribētu dzirdēt, kas ir noticis attiecībā uz bēgļiem un migrantiem. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Paldies. Priekšēdētāju kundzes, liels paldies, ka devāt man iespēju uh, īsi jums izstāstīt aktuālāko informāciju un pastāstīt, kāda ir Eiropas ārējās darbības dienesta pieeja Lībijai. Esmu sagatavojis eh, runas tekstu un to arī izmantošu, taču nesenie notikumi Lībijā pēdējo dienu laikā parāda, ka šādi sagatavoti teksti bieži vien nav noderīgi. Pirms desmit dienām notika cīņas pie vienīgās funkcionējošās lidostas Lībijā, Tripolē. Tika nogalināti daudz cilvēki, tie skaitā civilpersonas, tika uh, izjaukta satiksme uz gandrīz veselu nedēļu. Tāpat arī uh, tika traucēta ANO um, un Āfrikas Savienības misija. Pirms divām dienām Bengāzija notika šausminošs eh, teroristu uzbrukums. Ar spriedzekļiem automašīnā tika nogalināti vairāk nekā 30 cilvēki, daudzi tika ievainoti. Tas, protams, ļoti satricināja mieru šajā valstī. Vakar arī dzirdējām šausminošus stāstījumus par to, ka desmit cilvēki ir nogalināti. Neviens īsti nezina, kas to ir darījis, tika piespriests viņiem navisots bez jebkāda tiesas sprieduma. Un viens no tiem ir uh, Lībijas um, armijas uh, viens no bijušiem komandieriem, kuru starptautiskā krimināla tiesa ir apsūdzējusi kara noziegumos. Protams, ka visi šie nesenie notikumi ārkārtīgi ietekmē stabilitāti reģionā, un mēs nevaram zināt, kā rīkosies pārējie iesaistītie. Tas ir tikai pierādījums tam, cik nestabila un nedroša ir situācija Lībijā. Tāpat arī mēs varam redzēt, cik sadrumstaloti ir drošības spēki, cik sarežģīta ir vide, un tas arī parāda, cik ļoti Lībijai un visai pasaulē ir vajadzīgs risinājums eh, politiskajai krīzei. Tātad pavisam īsts pārstāsts par ārlietu tikšanos pirmdien. Šajā sanāksmē piedalījās arī Hasans Salamei, ANO īpašais pārstāvis. Mēs saņēmām no viņa ļoti detalizētu informāciju, ko viņš iesniedz ārlietu ministriem. Tā izsekoja arī ļoti interesantas diskusijas. Mēs likām uzsvaru uz diviem no trīs galvenajiem virzieniem, ko Eiropas Savienība ir izvēlējusies attiecībā uz Lībiju. Tātad šeit ir runa par politisko ceļu. Mums ir jādomā par to, kā varētu virzīt uz priekšu ANO darbības plānu, ko Salamē kungs prezentēja pagājušajā gadu septembrī īsi pēc viņa nozīmēšanas samatā. Daži no svarīgākajiem punktiem šajā plānā ir mēģinājumi norganizēt vēlēšanas Lībijā. Te ir runa par eh, prezidenta un parlamenta vēlēšanām. Protams, šis uzdevums ir eh, ļoti sarežģīts, jo īpaši Lībijas kontekstā. Tāpat arī ir jāņem vērā tas, ka pašlaik nepastāv nekāds eh, ietvers šādu vēlēšanu noturēšanai. Piemēram, Lībijai nav konstitūcijas, kur būtu paredzēti nosacījumi attiecībā uz uh, prezidentu. Un tāpat arī nav skaidrības, kā prezidentām vajadzētu sadarboties ar parlamentu un valdību. Pirms šo vēlēšanu organizēšanas būs jādara ļoti daudz sagatavošanās darbu. Tas attieksies gan uz praktiskajiem darbiem, gan arī uz uh, juridisko sadaļu. Salamē kungs bija ļoti apmierināts, ka pašreizējā situācija norāda, ka visus šos darbus izdosies paveikt līdz noteiktajam termiņam. Ņemot vērā vēlmi norganizēt vēlēšanas un uh, um, likumdošanas sistēmas sakārtošanu, tiek domāts par Nacionālās konferences sasaukšanu. Salamē kungs vēlas iesaistīt ļoti daudz uh, dažādu interesentu no Lībijas um, politiķu, ekonomistu, mm, vietējās kopienas pārstāvi puses. Šīs konferences galvenais mērķis ir radīt plašu politisku vienprātību, kas ļautu nodrošināt, ka vēlēšana rezultāti pēc eh, vēlēšana norganizēšanas tiks akceptēti sabiedrībā. Šādas nacionālās konferences norganizēšana, protams, ir ļoti liels izaicinājums, un šī iemesla dēļ Salamē kungs rīkosies pakāpeniski. Sākumā tiks organizētas nelielas apakškonferences, kas ļaus sagatavot lielo nacionālo konferenci. Mm, Eiropas Savienības pārstāvji uzreiz norādīja, ka tie ir gatavi atbalstīt šo darbu, jo tikai norganizējot normālu politisko kārtību valstī, notrot vēlēšanas ieliekot eh, akceptējumus tiesiskus pamatus vēlēšanām, mēs varēsim ilgtermiņā rēķināties ar eh, politisku risinājumu pašreizējai krīzei. Tas būtu viens no svarīgākajiem ceļiem, pa kuriem vajadzētu iet. Otrs ceļš, kuru mēs apspriedām ārlietu padomē pirmdien, ir vairāk attiecās uz uh, ekonomisko situāciju. Šeit situācija ir sadrumstalota. Ja runa par makroekonomiskiem rādītājiem, rezultāti ir gana labi. Naftas cena ir pieaugusi, tātad ieņēmumi no naftas arī ir pieauguši. Ražošana Lībijā ir bijusi gana stabila, virs viena miljona bareliem dienā. Tas nozīmē, ka centrālās bankas uh, kases e, visu laiku piepildās un e, tēriņiem naudas pietiek. Taču nauda netiek tērēta pareizi. Ļoti daudz naudas e, tiek izmaksāts algās gan valdības personālam, gan arī drošības darbiniekiem. Daži no šiem drošības darbiniekiem ir neformāli, tie nāk no bruņātiem grupējumiem. Un pēc tam ministrijās un uh, Eh, valsts dienestā nokļūst pavisam neliels eh, līdzekļu apjoms. Tas nozīmē, ka no naftas eh, pilsonis negūst pārlieku lielu labumu. Tāpat arī, ja ir runa par valūtas kursu, šeit vēl ir daudz darāmā. Eiropas Savienība ir pievienojusies tā saucamajam ekonomiskajam dialogam. Tas jau kādu laiku Lībijā norisinās. Līdz šim Eiropas Savienība tajā nepiedalījās, bet kopš pagājušas nedēļas esam sākuši to darīt. Un esam sākuši dot savu ieguldījumu politiskās domas veidošanā, bet, protams, ka to visu vada lībieši. Tas būtu par politiku un ekonomiku. Beigās par migrāciju. Protams, ka migrācija vēl ar vienu ir ļoti nozīmīga prioritāte Tā ir svarīgākā prioritāte ne tikai Eiropas Savienībai, bet jo īpaši arī augstajai pārstāvei. 2017. gada gaitā, un vēlāk varēsim to apspriest arī detalizētāk, ir panākts ievērojams progress. Eiropas krastos ir mm, piebraukuši piebraucis mazāks skaits migrantu, tāpat arī bojāgājušo jūrā ir mazāk. Neskatoties uz to visu, protams, ka tā vēl ar vienu ir humanitāra katastrofa. Mazāk cilvēku arī tiek izglābts jūrā, un um, ir arī mazāk to migrantu, kas no Lībijas tiek nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Uh, Šī eh, programma tiek izvērsta kopā ar ANOS augsto beigu komisariātu, un šeit ir runa par brīvprātīgu atgriešanos. Protams, ka viss vēl nav atrisināts. Situācija ir tāda, ka vēl ar vienu ir ļoti daudz nelegālo migrantu Lībijā. Tie ir uh, eh, 600 tūkstoši. Un, protams, ka tie vēl ar vien rāda ļoti daudz problēmu. Tāpat arī ir jānorāda, ka aizturēšanas centros ir ļoti daudz nelikālo migrantu. Šos aizturēšanas centrus organizē valdība. Dažus aizturēšanas centrus organizē arī nekontrolēti grupējumi, kuri nav nevienu kontrolē. Uh, un tas nozīmē, ka mēs vēl ar vien saskaramies ar humanitāriem un cilvēktiesību pārkāpumiem. Tieši šī iemesla dēļ augstā pārstāve ir nolēmusi sadarboties ar ANO organizācijām, kā arī ar Āfrikas Savienību, lai uzlabotu uh, to cilvēku skaitu, kas uh, vēlas brīvprātīgi atgriezties uz izcelsmes valstīm. Pats svarīgākais, protams, ir pārliecināt Lībijas pusi um, pielikt punktu nelegālo migrantu um, kriminālai aizturēšanai. Tas ir mūsu mērķis, un mēs vēlamies um, šeit panākt arī pagaidu risinājumu proti nošķirt tos migrantus, kas tiek aizturēti um, nelegāla darbība dēļ, no tiem, kas tiek aizturēti humanitāru iemeslu dēļ. Tāpat arī ir jāorganizē darba grupa, kurā piedalītos Eiropas Savienības, starptautiskā migrācijas organizācija un ANO. Šeit, eh, protams, ir jāņem vērā arī mm, samits, kas notika Abidžanā 29. novembrī. Tāpat arī eh, visi iesaistītie tikās 14. decembrī Briselē, kur tika plānots tālākais darbs. Un galvenais elements šajās apspriedēs bija brīvprātīgās atgriešanās programma. Tas ir tāds eh, operatīvs eh, mērķis. Nākamais mērķis saistās ar Lībijas varas iestādēm. Pie tā strādājam visu laiku. Mēs cerējām arī, ka šos jautājumus mēs varēsim risināt kopīgā misijā kopā ar ANO un Āfrikas Savienības kolēģiem. Bija mm, tātad plāni to darīt 22. janvārī, taču tā kā lidostā notika uzbrukumi, šo braucienu mums nācās atlikt. Un pašlaik Mēs plānojam, ka šis brauciens varētu uh, risināties ap 20. februāri. Tā būtu aktuālākā informācija. Protams, ka pats svarīgākais ir sadarbība ar ANO, atbalsts politiskajiem procesiem un arī ļoti cieša praktiska sadarbība ar ANO pārstāvjiem pie migrācijas jautājumiem. Paldies Pikē kungam par detalizēto informāciju. Vārds Ambrozī kungam. Thank you, Madam Chair, and... Uh... Paldies, priekšādātāji, un labdien visiem! īsumā par mūsu viedokli par Lībijā notiekošo un uh, ko mēs ciešā sadarbībā, jo īpaši jau ar Eiropas Savienību un atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm cenšamies panākt. Ņemot vērā un vienmēr atceroties to, ka situācija politiskā un ekonomiskā ziņā ir tāda, kā nu pat te tika izklāstīts. Nu, un, protams, paturot prātā visu to, ko Starptautiskā migrācijas organizācija un citi cenšas panākt praksē ikdienā. Un rīkojamies arī saskaņā ar mūsu mandātu. Kopumā ir trīs cilvēku kategorijas, uh, uz ko īpaši ir vērts mūsu darbs Lībijā. Proti, šīs visas kategorijas ir eh, cieši saistītas. Pirmkārt, tie ir Lībijas ietvaros pārvietoti cilvēki, aptuveni 180 eh, tūkstoši lībiešu ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Tas ir skaitlis, kas eh, par laimi sarūk. Tas pakāpeniski pamazām sarūko pēdējos mēnešos. Tāpēc, ka un šeit ir runa par otro kategoriju, aptuveni 350 tūkstoši cilvēku ir uh, nolēmuši atgriezties savās mājās Lībijas ietvaros un ir uh, nolēmuši sākt uh, rekonstruēt savas mājas. Un tie ir tie cilvēki, kam mēs, protams, cenšamies palīdzēt. Jo, ja varam nodrošināt šādu cilvēku iespēju atgriezties mājās, ja varam nodrošināt to, ka viņiem ir iespējas uh, atgriezties mājās un atsākt daudz maz pieņemamu dzīvi, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai atbalstītu stabilitātes vairošanu valstī kopumā un arī, lai atbalstītu politisko procesu, ko minēja kolēģis. Un trešā kategorija, protams, ir migranti. Esam reģistrējuši aptuveni 620 tūkstošus migrantu Lībijā situācija valstī ir, protams, tāda, ka mēs eh, droši vien nevaram eh, nokļūt tik vienā Lībijas nostūrī, līdz ar to nevaram būt droši, ka 620 tūkstoši tik tiešām ir kopējais skaits. Mūsu aplēsis ir aptuveni 850 tūkstoši migrantu, varbūt nedaudz vairāk, bet, eh, nu, šis ir tas aptuvenais mūsu aplēstais skaits, ja runa ir par migrantiem Lībijā. Viņi ir izvietoti vairāk vai mazāk visā valstī. Liela daļa, vairāk nekā 50%, um, cik daudz uh, liecina mūsu informācija, ir skaidri norādījuši, ka tad, kad viņi ir pametuši savas mājas un izcelsmes valstis, tad viņi gribēja Lībijā strādāt. Tradicionāli Lībija ir bijusi valsts, uz kuru dodas kaimiņu valstu migranti. Un Un nu, tā ir bijusi valsts, kas ir spējusi sevi uzturēt, izmantojot migrējošus eh, strādniekus. Nu, lūk, un eh, tas vēl ir viena, līdz ar to arī ir bijis eh, migrācijas mērķis daudziem no subsahāras reģiona, lai cik jocīgi tas varbūt tagad neizklausītos. Lielai daļai migrantu Lībijā vismaz sākotnēji nav bijušas nekādas ieceras čāšot vidusjūru, lai nonāktu Eiropā. Tas ir sekundārs mērķis, eh, kas daļai ir eh, ienācis prātā gadījumos, kad viņi nav atraduši meklēto Lībijā. Nu, līdz ar to arī vēl jau būtiskāk ir nodrošināt politisku progresu un eh, iespējami lielāku stabilitāti dažādajās Lībijas kopienās, jo to izdarot, mēs pilnīgi noteikti samazināsim gadījumu skaitu, kad cilvēki pieņem šo sekundāro lēmumu un nolēma censties šķērsot jūru un sasniegt Eiropu. Ir bijusi virkne labu ziņu par iekšēji pārvietoto cilvēku skaits Lībijā, kuri atgriežas mājās ar katru mēnesi pieauga. Tā ir tāda konstanta tendence. Cilvēki vēlas atgriezties mājās. Un tas liecina, ka vismaz uh, daļa valsts ir pietiekami stabila, lai cilvēki varētu. Vēl kādas labas ziņas. Tas ir tas, ko dzirdējām. Proti, cilvēku skaits, kuri no Lībijas cenšas čāšot vidusjūru, pēdējos uh, mēnešos ir sarucis. Uh, Nu, tas ir labas ziņas, kam ir arī savi problemātiski aspekti, gan migrantu cilvēktiesību ievērošana Lībijas teritorijā netiek pilnībā nodrošināta. Tā kā no nu vienas puses mums ir šie pozitīvie aspekti, proti sarūk cilvēku skaits, kas ierodas Eiropā, sarūk bojāgājušo skaits vidusjūrā, un pieaug arī izglābto cilvēku skaits, bet no otras puses ir šie negatīvie aspekti attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un dzīves apstākļiem Lībijā, kas nav adekvāti un pilnīgi noteikti ir jāuzlabo. Šī noteikti ir tā joma, kur mums ir jāstrādā vairāk un vairāk jāiesaista iestādes un jānodrošina atbilstība cilvēktiesību un pamatiesību standartiem un jānodrošina pienācīga attieksme migrantiem un kopējai sabiedrībai. Nu, un šeit tas nonāk arī pie aizturēšanas centriem. Tā ir bijusi daļa no vienošanās starp Āfrikas un Eiropas Savienībām, un ANO eh, Abidžānas samitā tika pieņemts lēmums vairot brīvprātīgu atgriešanos no aizturēšanas centriem, lai mazinātu spiedienu un pārapdzīvotību aizturēšanas centros. Uh, Nu, tādējādi vismaz daļēji uzlabojot sadzīves apstākļus aizturēšanas centros. Mēs esam visi redzējuši CNN video un ziņas, kā arī citu informāciju, kas ļoti skaidri parāda, kādi ir apstākļi aizturēšanas centros. Man jāsaka, ka nu, es jau gandrīz 30 gadus šajā jomā darbojos. Esmu apmeklējis bēgļu nometnes, aizturēšanas centrus, iekšēji pārvietoto cilvēku aizturēšanas centrus, tur neko tik briesmīgu es, ja godīgi, nebiju redzējis. Tur viss ir tieši tik eh, slikti, cik var to iedomāties. Nu, piemēram, aizturēšanas centrs, kas ir domāts pārsimt cilvēkiem, tur uzturas pāris tūkstoši, un viņiem ir tikai četras eh, toaletes uz visiem. Nu, lūk, tas tikai viens no aspektiem. Tiek eh, darīts viss iespējamais, lai mazinātu cilvēku skaitu aizturēšanas centros, bet, protams, ka šo centru iztukšošana ir saistīta ar Lībijas iestāžu lēmumu likvidēt šo aizturēšanas centru sistēmu. Par to gan vēl nav panākta vienošanās. Mēs esam vairojuši māju patgriešanās skaitu, bet sistēma vēl ar vienu pastāvu, tā kā visticamāk, ka zināmā mērā šajos centros nonāks jauni migranti, kuri tiks šajos centros nogādāti. Tad, kad Abidžānis samits notika, tobrīd aptuveni 20 tūkstoši migrantu uzturējās aizturēšanas centros cīņas sabratā tikai vēl vairāk izcēla šo te aizturēšanas centru jautās. Šobrīd aizturēšanas centros uzturas aptuveni 8 tūkstoši. Protams, eh, turpināsim palīdzēt cilvēkiem atgriezties mājās no aizturēšanas centriem, iespējami raitākā tempā. Partnerība ar Eiropas Savienību. Uh, atgriešanās uh, gadījumos uh, ietver uh, pilns elements šajā sistēmā. Pirmkārt jau tāpēc, ka cilvēku reintegrēšana ir sarežģīts uzdevums jebkurā gadījumā. Un šajā gadījumā runa ir par ārkārtīgi lieliem skaitļiem salīdzinājumā ar sākotnēju plānoto. Sākotnēji tika plānu pagaļ nosūtījuši 19 700, Tā kā jūs redzat, ka eh, atgriešanās skatījumu skaits ir bijis daudz lielāks nekā paredzēts. Tās, protams, ir labas ziņas. Mēs esam eh, cilvēkus izpestījuši no briesmīgas situācijas, bet eh, līdz takus tam ir arī savas komplikācijas, jo ir jānodrošina tas, ka. Bet, nu, lietas zināmā mērā uzlabojas Vēl pēdējie pāris komentāri, protams, labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem. Kāda ļoti būtiska joma mūsu darbā ir un vēsturiski ir bijis viens no galvenajiem Lībijas reģioniem, kas ļoti būtiski ietekmē stabilitāti vai tās trūkumu valstī. Nu, lūk, tā kā viss iespējamais, ko varam darīt, lai nodrošinātu stabilitāti un sociālo kohēziju sadarbojoties ar vietējo cilšu, tātad šai galvenajā reģionā. Un, protams, šis arī ir tas reģions, uz kuru atgriežas daudzi Lībijas iekšienē pārvietotie cilvēki. Tāpēc arī stabilitātes vērošana dienvidu reģionā vairos uh, to cilvēku skaitu, kuri varēs atgriezties mājās un atsākt ierasto dzīves zonu. Uh, Nu, lūk, tā kā jo vairāk iespēju šiem migrantiem pavērsies dienvidu reģionā, jo mazāka ir iespēja, ka viņi izvēlēsies turpināt eh, savu ceļu uz ziemeļiem un varbūt nonāks eh, cilvēku kontrabandistu nagos eh, vai kādā citā bīstamā situācijā, mm, mm, kas ir bāzēts sabā. Mm, lūk, cilvēks tika nolaupīts un trīs dienas turēts aizturējumā. Pirms tika atbrīvots, eh, tad, kad eh, situācijā iejaucās vietējie līderi un varēja panākt šī cilvēka atbrīvošanu. Bet labā ziņas ir tādas, ka eh, šo te ANO pārstāvi atbrīvot palīdzēja vietējie līderi, un tas liecina, ka ANO darbam reģionā ir pozitīva reputācija. Runājot par eh, cilvēku kontrabandu, verdzību, mm, par eh, cilvēkiem, kas Libijā tiek eh, pārdot verdzībā, nu šeit gan runa ir par visu valsti, runa nav tikai par aizturēšanas centriem. Nu, un šajā ziņojumā tas gan ir jāpārbauda vēl, bet uh, tur tika runāts arī par uh, tiesiskums un kārtība tiek nodrošināta tikai daļēji, ja vispār. Uh, Bet, nu, jebkurā gadījumā šim jautājumam ir jāturpina pievērst uzmanība un ir nepieciešama starptautiskā sadarbība, ja runa ir par sadarbību ar policijas spēkiem, tiesu iestādēm, jo mēs zinām, ka kur viņu banku konti ir dažās, dažādās pasaules daļās, tostarp arī Eiropā, un viņi arī darbojas no dažādām pasaules valstīm un uzturs arī Eiropā, tāpēc, lai mēs varētu apkarot cilvēku kontrabandu Lībijā un reģionā. Ir nepieciešama starptautiska sadarbība. Mēs nevarēsim, mums ir jāvēršas ne tikai pret tiem, kuri vad, vada šos te nelielos kuģus, kuros migranti šķērš trubandistiem, kuri neusturas ne Tripolē, ne kur citur Lībijā. Paldies un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies, Ambrozī kungs. Paldies par ļoti informatīvo un ļoti svarīgo prezentāciju. Līdz šim ir viens kolēģis, kas vēlas izteikties. Ja vēl citiem būtu jautājumi, tad lūdzu veržies kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji. Es esmu daļa no tiem deputātiem, eh, kas ir devušies uz Lībiju cilvēktiesību komitejas sastāvā. Su teiktais lielā mērā sakrīt ar to, ko mēs vērojām. Nu, un to šodien šeit dzirdētais un arī citos pasākumos dzirdētais. Nu, lūk, nu viss tā, ko mums stāstas Lībijā, tur ir jau ļoti ilgu laiku. Lībijā ir migrācijas tradīcijas, kas uh, iestādēm, it kā Lībijā būtu stabila valdība un būtu skaidrs, pie kā vērsties, jo ir kāds, kurš kontrolē visu teritoriju. Vēst dialogu un um, pieņemt kaut kādus uh, lēmumus un rast risinājumu šādā situācijā. Runājot par uh, nāvsodu izpildu bez uh, tīk arī aizturēšanas centri lielā mērā nemaz nav pakļauti Lībijas iestāžu kontrolēji. Un situācijām organizācijām nerad ir jādarbojas ar Lībijas iestāžu pārstāvju starpniecību, jo nav starptautisku organizāciju pārstāvju Lībijas teritorijā. Tas varbūt būtu drīzāk atsevišķu bruņotu grupējumu lēmumu rezultātā, un es neesmu pārliecināta, ka tas palīdzēs Jūs minējāt arī skaitļus. Es gribētu uzzināt, cik lielā mērā esat pārliecināti par to, kā cilvēki, kas Briselē ir robežas starp sadzīves apstākļu uzlabošanos. Jūs jau norādījāt, ka vairāko centro situācija ir ārkārtīgi dramatiska. Nu, tur skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi būtisks elements, bet, nu, nedaudz pārsinot situāciju Lībijā, ir skaidrs, ka. Uh, neviens līdz galam šo reģionu nepārvalda. Tur lielā mērā darbojas vietējo cilšu pārstāvji. Nu un visbeidzot eh, jautājums, kas eh, tika minēts eh, nobeigumā, proti finansējums. Mēs zinām, ka Lībija. Protams, ir ko Eiropas Savienība dara, lai to visu apkarotu. Vislabākais veids, kā visas šīs negatīvās parādības apkarot, uh, ir apkarot finansējuma avotus. Jo, nu, ja mēs tikai cīnīsimies ar mazajiem uh, izteikties, jums tika uzdot ļoti daudz jautājumu. Be... Centieties izteikt divas uh, korekcijas labojumi. Kopš uh, decembra mums ir starptautiskie darbinieki uz vietas Lībijā. Lī no, no, no augstā pārstāva dienesta. Eh, tā tad eh, mums ir eh, mehānisms, mēs izvietojam savus darbiniekus. Mm. Un tas ir mehānisms, kas ļauj mums lielāku elastību, tika nolaupīts viens no šiem starptautiskiem darbiniekiem pagājušā nedēļā. Un runājot par aizturēšanas centriem pirmais precizējums. Tad, kad mēs runājam par aizturēšanas centru, tad mēs runājam par tiem, kas uh, ir jebkādā formā, kuras pārvalda valdība. Pasaules nedefinēts skaits privātu aizturēšanas centru, mēs nezinām, kur tie atrodas, mēs nezinām, cik cilvēku tajos ir, mēs nezinām, kam tie piedara, mums nav nekāda izpratne par to, kas tur notiek. Mēs zinām, ka tie pastāv, bet uh, tas viss nav iekļauts tajā aizturēšanas centru daļā, ko mēs pārzinām, par ko mēs runājam. Vismaz runājot par oficiāliem kontrolē konkrētie milicijas spēki, kas tur atrodas uz vietas, daži no šiem armijas milicijas spēkiem, kas tur ir, arī uh, reaģēja, sadarbojās ar valdības pārstāvjiem, iekšlietu ministrijā, tātad, nu, tāds, uh, tāda īpatnēja kombinācija, ka tātad centram. Mēs katru dienu tur strādājam, tur ir mūsu darbinieki, gan vieta starptautiskie, un tāpēc mums arī ir apmēram tāds diezgan skaidri ideja par cilvēku skaitu, cik tur ir cilvēki, un arī to cilvēku skaits, kad atgriežies mājās, mēs paši esam pie, ar šiem cilvēkiem strādājuši, reģistrējuši. Tātad tie cipari, ko es jums sniedzu šajā kontekstā, ir samērā pareizi. Viss, ko jūs teicāt, ir Pilnīgi pareizi, jā, un tā arī ir mūsu uh, dilēma uh, ikdienas darbā. Mēs esam Lībijā, lai vēlpējas mazināt Lībijas iedzīvotājiem, tāpat arī migrantu uh, ciešanas. Protams, nav tāda skaidra pārvaldības, teiksim, struktūra. Uh, Un ir grūti panākt pārvaldu to teritoriju, kur mēs esam, vai tas ir um, aizturēšanas centrs vai kāda cita vieta. Tā ir reāla problēma. Vienīgais veids, kā mēs varam to risināt, nu, tas ir nepārtraukt vest šīs sarunas ar visām tām pusēm, kas ir iesaistīts, lai mēs varētu pildīt savu darbības humanitārās palīdzības mandātu. Lielā mērā tas mums arī ir izdevies uh, līdz šim. Ir arī bijuši gadījumi, ka tas nav izdevies. Eh, jo, nu, tas tā tur not, izveidojuši tādu kā kopienas pārvaldības komiteju. Nu, tur parasti ir kādi vietējie vadoņi, tur, teiksim, cilca eh, vadoņi, vietējās eh, pārvaldības, kādas amatpersonas, un šīs kopienas pārvaldības komitejas nolūks nu, ir kopā ar mums sēsties pie diskusiju galda un kopīgi nolemt kāda, teiksim, medicīnas centrs izveidots tiek, vai arī tiek rakts saks, lai būtu piekļuvi ūdenim, nu vienalga, kāda šīs darbības būtu. Svarīgākie aspekti šeit ir divi. Pirmām kārtām iespēja darīt eh, kaut kādu tādu mikro mm, līmeņa darbu, palīdzēt kopienai, bet eh, no otras puses savadot viņus mēs kopā, mēs radam tādus pamata apstākļus, lai šie cilvēki sanāktu kopā, lai strādātu kopā, runātu kopā. Nu, tā tad esam devuši tādu nelielu ieguldījumu arī, lai uzlabotu šo kopienu sociālo kohēziju. Paldies šo valdības eh, ierobežoto kontroli Libijas teritorijā. Es varu tikai piekrist eh, jūsu veiktiem novērtējumam. Tas vienkārši tā ir. Eh, kontro... Vienīgo atzīto valdību mēs zinām, ka tā un mēs zinām, ko tā ir spējīga a, uh, paveikt. Apmācība Lībijas uh, varas iestādēm par to, kā pārvaldīt šo neregulāras migrācijas jautājumu, tāpat arī iekļaujot cilvēktiesību aspektu, tā tad tas ir tāds pamata uh, stūrakmens visai šai apmācībai, tāpat arī iekļaujot cilvēktiesību aspektu, tā tad tas ir tāds pamata um, stūrakmens visai šai apmācībai un palīdzībai, ko mēs sniedzam. Uh, tas ietekmē arī mūsu spējas uh, strādot, strādāt un sadarboties um, aizturēšanas centros, ne visus tos kontrolē valdības, eh, valdība un valdības spēki, mēs zinām, un kā jau Ambrozīkungs teica, ir centri, ko pārvalda citi, bet tajos mēs netiekam iekšā, tur mēs nevaram darboties, eh, respektējot eh, teritoriālas suverenitātes noteikumus, un to mēs, protams, arī ievērojam. Mēs zinām, ka mūsu darbs ir tāds dal daļējs, tas nav nekad izdarīts un pabeigts, un vienīgais, kā mēs varam atrisināt šo jautājumu, tas ir ar um, panākt valsts politisko stabilizāciju, um, uh, mieru vienošanos, kas uh, sakārtotu, izveidotu tādu leģitīmu valdību, būtu nepieciešama arī tāda reāli efektīva uh, pārvaldības struktūra, vietējās pārvaldes struktūras, ko atbalstītu vienoti militārie spēki. Protams, to visu ļoti viegli pateikt. Uh, Eh, šeit vai kādā citā formā, tāpat arī Lībijā, tātad eh, izbalstītu vienoti militārie spēki. Protams, to visu ļoti viegli pateikt eh, šeit vai kādā citā formā, tāpat arī Lībijā, tātad izmazgāšana pirmām kārtām. Mēs uzturam tādu sarakstu ar augstu risku valstīm, kurās šī problēma pastāv, un otrām kārtām darbībās un pret ko ir jāvērš sankcijas. Šīs debats notiek Ņujorkā, bet uh, Protams, mēs eh, to kopā ar 24 pašvaldībām, kas uh, tur ir. Eiropas Savienības uh, delegācija šobrīd atrodas, dodas uz Tripoli vismaz reizi, ja ne divas uh, nedēļā, tā tad tāda dienas izbraucieni. Un vēl mēs tāpat brauzīju un Mm, Pikē kungi, jūs sniedzāt ļoti informāci, detalizētu informāciju par situāciju. Eh, tagad došu vārdā Jālis Enders kungi īsi. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, gribētu tikai noslēgumā teikt, ka. Domāju, ka no šīm divām prezentācijām un tāpat arī no deputātu komentāriem uh, Nu, visu tā kontekstā mēs varam justies eh, nedaudz optimiskāk, jo tiek eh, tik tiešām veiks intensīvs darbs un notiek dialogs. Vismaz mums ir tāds skaidrāks skatījums par nākotni kaut gan. Eh, tas viss ir pakļauts dažādiem priekšnosacījumiem, bet, nu, protams, vispirms ir nepieciešams rīcības plāns. Un, manuprāt, mēs šobrīd varam sākt saskatīt gaismu tuneļa galā. Tātad šīs vēlēšanas, kuras šķiet varētu kaut kādu realizēties nākotnē, un, protams, tas, ka joprojām turpinās, notiek, atkārtojas dažādas diezgan šausminošas situācijas. Mēs strādājam, cenšamies stabilizēt situāciju iekšēji pārvietotiem iedzīvotājiem Lībijā un veicam sarunas vietējā līmenī, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, lai panāktu šo stabilitāti. Tāpat arī šī labprātīgā atgriešanās programma, nu to visu vajadzētu ņemt vērā. Protams, ka svarīgākais, neatrisinātākais jautājums šobrīd ir tieši naudas atmazgāšana. Eiropas uh, Savienībā, labi, mēs te varam ielikt uh, valsts sarakstā un izņemt, bet agrāk, teiksim, mēs sadarbojamies ar Šveici, lai identificētu kontus, uh, kuros nonāca līdzekļi, kas mm, tika, teiksim, um, tur noguldīti, tos tur nolika valstu diktatori. Nu, katrā ziņā tik daudz kapacitātes mums vajadzētu būt spēt eh, identificēt tos, kas eh, gūs labumu no šīm cilvēciskām traģēdijām, kas notiek eh, Lībijā. Nu, tur mums kaut kā darbība vajadzētu spēt veikt. Un runājot par mm, mūsu nostāju, mums vajadzētu pēc iespējas pastāvēt uz to, ka mēs gribam, lai visi Lībijas iedzīvotāji kaut kādā veidā būtu iesaistīti šajā virzībā uz nākotni. Mēs te nevaram lemt, kur ir tie labie, kur tie sliktie. Mūsu nostāja tāda, ka vismaz no Eiropas Savienības skatījuma vajadzētu būt pēc iespējas tādai visaptvarošai pieejai un nedrīkstētu radīt vēl kaut kādas papildus konfrontācijas politiski iemeslu dēļ. Paldies Jāla Sender kundzei, paldies uh, kolēģiem, paldies par jūsu prezentācijām uz uh, šiem datiem un šīs konkrētās kompānijas darbību un Eiropas Savienības tiesību akti neparedz to, ka trešās valsts tiesa, kā piemēram šajā gadījumā, un tāpat arī varas iestādes, kā tas ir šajā gadījumā, kad viņi vēlas tieši piekļūt datiem. Tas ir arī paredzēts vispārējā datu regulā, un tur ļoti skaidri uzrakstīts, ka Šādos gadījumos vienmēr nepieciešams juridiskais pamats Eiropas Savienības vai dalību valstskās eh, vienošanās, kādas ir starp dalību valstīm un ASV un starp ASV un uh, Eiropas Savienību. Tā tad varbūt šie mm, savstarpējās. Eh, Lopes Agilārkungam vārds paldies. Uh, jā, bieži vien nonākam šādās situācijās kad jā, pēkšņi ierodos uz debatēm, atvainojos, ka kavējos, es eh, biju AKK starpparlamentārajā konferencē, kas arī ir viens no maniem darba pienākumiem, bet attiecībā uz Microsoft mums bija iespēja veikt eh, viedokļu apmaiņu ar juristiem, kas ir ļoti specializējušies eh, privātuma un Eiropas pilsoņu pamattiesību jautājumos, tātad, ka netiek nodrošināta šī divpusējība no tādu lielu, svarīgu partneru puses, un šajā gadījumā jau runa par ASV. Jā, te ir uh, situācija, kad uh, ASV uh, um, tieslietu departaments spiež Microsoft kompāniju tātad piekļūt datiem, kas atrodas uh, ārpus ASV teritorijas. Šie dati atrodas Eiropas valstī. Un Eh, šie dati, tātad satura Eiropas eh, pilsoņu datus. Tā ka tas mūs satrauc kā Eiropas pilsoņus pirmām kārtām. Tāpat varētu arī piesaukt Eiropas eh, pilsoņu pamatiesības. Mēs rūpējamies par šīm tiesībām, esam izstrādājuši, attīstījuši šīs tiesības, pieņemot datu aizsardzības tiesību aktu pakotni, kas ir būtisks solis uz priekšu. Un otrām kārtām Eh, starptautiskās eh, tiesības. Arī eh, principi, kādi pastāv starptautiskajā sistēmā, kā ir jāievēro tās valsts likums, kurā kāda, teiksim, amatpersona vai struktūra veic darbības Tātad jāizvan, jāievēro šīs konkrētās valsts eh, likumi un tiesību sistēma. Tātad te nav runa par to valsti, kura, mm, teiksim, licencējot vai certificējot uzņēmumu, jā, tad, teiksim, valsts, kurā šis uzņēmums ir reģistrēts. Tātad doma, ko es gribu pateikt, ir sekojoša. Ka šī Microsoft lieta augstākajā tiesā kā ar Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta intereses mums būtu jācenšas uzmanīgi sekot šai lietai un izdarīt attiecīgos secinājumus, nu, kas mums ir vienmēr jādara tad, kad netiek ievērot šīs savstarpējās atzīšanas princips. Tātad ir runa par datu nodošanu ASV vai Eiropas tiesnesim vajadzētu censties uh, iegūt eh, datus no ASV teritorijas, teiksim, bez eh, ASV viedokļa, vai tad savienotām valstīm tur nebūtu nekas sakāms? pastāv daudz un dažādas neskaidrības, kas izriet no Eiropas tiesas nolēmumiem saistībā ar transatlantiskajām attiecībām, runājot tieši par datiem, pēc eh, Eiropas tiesas nolēmumu digitālajā jomā īrijā, nodrošinot tā saukto privātumu vairogu, un tāpat arī nolēmums datu uh, uzglabāšanas uh, jomā, kas nodrošina šo safe harbor principu, jo ir eh, juridiskie ietvari, kas ir bijuši efektīvi, citi ir ietekmējuši Eiropas Savienības dalību valsts, tātad šīs neskaidrības mm, ir ļoti ātri, pēc iespējas ātrāk jāatrisina, un es domāju, ka mēs jau šo darbu arī daram, tagad runājot par šo juridisko argumentāciju, ar eh, politisku apņēmību ievērot Eiropas pilsoņu pamaties. Abrecht kungam un nākošais mūsu darba kārtības jautājums saistās atkal ar jums. Albrecht kungs, došu jums tulīt vārdu. Tas ir par Enisa eh, reg